So after... Tātad, godātie kolēģi, turpina priekšstādātājs pēc šiem ļoti satraucošiem notikumiem, pēc šīs ļoti interesantās runas. Mums tomēr pienācis laiks pabeigt mūsu darba kārtību. Vēl trīs ziņojumiem balsu paskaidrojumu un sāksim tātad ar Kocelīno kundzes ziņojumu kopienu finanšu interešu aizsardzība. Un tā ir Andrikienas kundze, kas vēlas skaidrot savu valstu priekšstādātāju. Augstu vērtēju faktu, ka kopējais trūkuma, eh, trūk konstatēto kļūdu skaits eh, fondu izmantošanā tiek mazināts. Ir svarīgi, lai šīs kļūdas, īpaši, kas attiecas uz lauksaimniecības sektoru, samazinās. Tas notika par 34%, to skat par ļoti iedrošinošu zīmi. Ir vajadzīga spēcīga kontro, kontrols loma no Olaf puses, un tā ir sev pierādījusi atzinīgi vērtēju priekšlikumu, kas arī iekļauts mūsu rezolūcijā par pastiprinātu sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm uh, un nodokļu, nodokļu iestāžu Eh, starpā. Un tomēr laikā tomēr gribēja paust savas bažas par to, ka krāpniecības darbības turpinās jaunajās dalībvalstīs, tīpaši Rumānijā un Bulgārijā. Es desmit valstu starpība ja tā pieauga par 32%, bet tagad par 150%. Gribēju eh, paust, paust eh, atbalstu Rumānijas un Bulgārijas valdībām, lai tās uzlabotu krāpniecības apkarošanas iestādes un struktūras, īpaši valsts iepirkuma procedūru ietvaros visos līmeņos. Paldies! Thank you! Lielas paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties par Kocelīno ziņojumu? Ja nē, tad pārējiem tālāk pie nākamā ziņojuma, un tas ir Tamaša Deutsche ziņojums par Eiropas investīciju banku. Un lūk, Andra Kienskundze atkal. Paldies priekšsādātāji! Pirmām kārtām gribu teikt paldies Deutsche kungam par lieliski sagatavoto ziņojumu šodien. Būtiskas diskusijas un šī rezolūcija, kur arī atbalstīju, domāju, dos lielisku sākumu punktu nākotnes darbībai Eiropas investīcija bankai. It īpaši ņemot vērā Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju. Un vēlreiz gribētu mudināt Eiropas Savienības dalību valstu valdības sniegt EIB eh, pamatīgāku kreditēšanas kapacitāti attiecībā uz mūsu kaimiņu valstīm, tīpaši uz austrumiem no mums, jo tam patiešām ir vajadzīgi šie aizdevumi un investīcijas, jo viņi šobrīd visvairāk cieši no krīzes sakām. Ja nodrošina atbalst, atbilstības starp Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politiku un kreditēšanas noteikumiem, ko izmanto EIB. Un es domāju, ka tas nākotnē palīdzēs uh, uzlabot situāciju kopumā. Paldies, saka priekšādātājs, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo ziņojumu? par Deutsche ziņojumu? Nē. Tātad, visbeidzot, balsu skaidrojums par rezolūciju par nežēlīgiem slaktiņiem Nigerijā, Džosas apkaimē un lūk arī Andrikienas kundze. Paldies! janvārī un martā piedzīvojām šos nežēlīgos slaktiņus Nigērijā. Tas izraisīja vairāku simt cilvēku dzīvību zaudēšanā, to starp sievietes un e, bērni. Un kas Nigērijā nepieciešams, te vajadzīgs samierināšanās process, mierīgi kopā pastāvēšana starp musulmaņiem, kas dzīvo ziemeļos, un kristiešiem, kas dzīvo dienvidos. Otrām kārtām, ņemot vērā to, ka Nigērija, kas ir viena no lielākajiem ražotājiem, pasaulē lielākā tā, daļa tās iedzīvotāji joprojām dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Viņiem nenāk, viņi negūs labumu no vispārējās valsts eh, labklājības ie, iegūmiem, un tāpēc korupcija ir, ehm, korupcija šajā naftas iegoštošajā valstī ir jāmaina. Jāmaina eh, šī pārvaldības sistēma un jārisina vissaržģītākie jautājumi, visdelikātākie jautājumi, tā lai panāktu redzamu progresu šajā valstī. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, vai vēl kāds vēlas izteikties par šīm rezolūcijām? Belderkungs, lūdzu. Jā, dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsādātāji kungs pēdējās ziņas par kristiešu likteni Džosā eh, atkal rada bažas par situāciju šajā reģionā. It īpaši kristieši tiek nogalināti un 24. aprilī islamistu jauniešu bandas nogalināja eh, pāris kristiešu žurnālistus. Šādi nežēlīgie slakstiņi liecina par to, ka uh, šai valstī valda uh, vardarbības un nesodāmības gaisotne. Jau simtiem cilvēku ir zaudējuši dzīvību šajā gadā. Uh, tās izskatās pēc reliģiskas vajāšanas, un mums ir jāvēršas pie sabiedriskās uh, sabiedrības, prasot nosodīt islama ekstrēmistus, kas ir uh, noveduši pie vardarbības Džosā. Šo apstākli mēs neminējām savā rezolūcijā. Rezolūcijas piektajā punktā mēs nekritizējam musulmaņu kopienu, bet mēs norādām šajā rezolūcijā, ka nevar uh, vienkāršoti uh, izvērtēt šīs situācijas cēloņus, bet mums ir jārunā atklāti un jāsauc lietas īstajā vārdā, un tādēļ es atturējos balsošanā. Uh, uh, Kelām kungs, mm, Kelī kungs. Paldies! Es uzskatu, ka ir uh, tiešām nepieņemami, ka valstī, kur ir tādas naftas iegulas kā Nigērija, piedzīvo šādus nežēlīgus slakstiņus. Bet uh, risinājums pēc manām domām ir dialogs, dialogs, dialogs un izglītība, izglītība, izglītība. Tā, lai šajā valstī atkal tiktu atjaunots miers. Uh,